Vienu mirklīti. Paldies. Es eh, ļoti atbalstu šo eh, starp grupu rezolūcijas projektu par eh, pilsoņu tiesībām izstāšanās līguma kontekstā. Gribu paust atbalstu, ka ir jācīnās par Eiropas Savienības tiesību ievērošanu Velsā, visā apvienotajā karalistē. Un uh, Tomēr mums nevajadzētu saraut eh, vecās saiknes, iestājoties jauniem laikiem. Ir jādomā par cilvēktiesībām. Cilvēktiesības ir vispārīgas un tās tiek aizstāvētas ne tikai Eiropas Savienības eh, līmenī, bet citos līmeņos. Tiesiskums eh, ir stūrakmens. Eiropas Savienībai ir laba reputācija aizsargājot cilvēktiesības. Neatkāpieties no tā. Mums nepieciešams, lai Eiropas Savienība nodrošina Eiropas Savienības un apvienotās karalistas pilsoņu tiesības. Uh, Ir nepieciešams skaidrs vēstījums Eiropas Savienībā, ka šis parlaments redz un saprot tās grūtības, ar kurām saskars ES un apvienotās karalists pilsoņi bez automātiskās reģistrācijas sistēmas. Ir nepieciešams aizsargāt šīs tiesības. Paldies, Antonija Huka no Reņo grupas. grupas. 3 miljoni cilvēki no uh, Eiropas Savienības valstīm. Tie ir daudzi skolotāji, medmāsas, kas strādā lauksaimniecības, dzeltniecības sektorā. Tie ir draugi un kaimiņi mūsu valstī. Tie ir arī britu iedzīvotāji, laulātie draugi, kaimiņi. Esmu pret to birokrātisko un draudošo veidu, kā apvienotās karalists valdība vēlas satiekties pret Eiropas Savienības pilsoņiem. Tā nav godīga spēle. Uh, kura valdība gan liktu cilvēkiem, kas ir gadiem ilgi dzīvojuši sabiedrībā, devuši savu ieguldījumu, ievērojuši likumus, tagad viņiem jāprasa atļauju uzturēties. Viņiem prasa dokumentus, kas nav viņu rīcībā. Tik daudz pieteikumu ir nepareizi aizpildīti, un pēc tam uh, cilvēkiem atkal atsaka dokumentus viņu status uzturēšanai. Tā ir Borisa Džonsona valdība, kas balstās uz mazākumu balstu atbalstu un kas balstās uz uh, stagnāciju, kura vēd mūs visus tikai katastrofas virzienā. Paldies, Džudita uh, Bantinga, no Riņu grupas arī viena minūte. Paldies! Tas man šodien skumdina parlamentā, ka mums ir jāpieņem rezolūcija, lai nodrošinātu daudz vēst pilsoņu tiesības apvienotajā karalistē un tāpat britu tiesības, um, kas atrodas ārzemēs. Mēs pozitīvi vērtējam šo rezolūciju, tāpat laikā šīm tiesībām nekad nevajadzētu būt apdraudētām no britu valdības puses Brexita dēļ. Pati pirmā lieta, ko Terezai Mējai vajadzēja izdarīt, viņai vajadzēja garantēt Eiropas pilsoņu tiesības, to pilsoņu tiesības, kas dzīvo apvienotā karalistē. Tas būtu spēcīgs sarunvešanas punkts un tas būtu um, mazinājis stresu un neskaidrību. Tagad ir skēma, kas eh, balstās uz PDF failu kā pamatojumu, eh, lai cilvēks uzturētos apvienotā karalistē. Šis PDF fails, kā mēs zinām, eh, to viegli var kaut kādā veidā mainīt un tā, ka mājokļu izīrētāji droši vien arī ir pamatoti balst, nobežījušies par iespējamiem viltojumiem. Es ceru, ka apvienotās karalists valdība uzklausīs cilvēku bāžas un to, kas rakstīts šīs dienas rezolūcijā bet Britu pilsoņi satrauc arī par savām tiesībām uzturēties Eiropas Savienības valstīs, kur viņi ir uh, nodibinājuši savas mājas. Gribētu pateikties tās dalībvalstis, kuras piedāvā uh, devīgus nosacījumus, uh, lai šie apvienotās karalistas pilsoņi dzīvotu tajās valstīs, kur viņi ir uzsākuši dzīvot. Un es aicinu tās valstis, kuras vēl nav paziņojušas par saviem nolūkiem, darīt to un padarīt savus lēmumus zināmus saulēcīgi. Paldies! Džēna uh, Brosī nākošā. balss no zāles, jūs pieteicāt nepareizo cilvēku, bet nu nekas mani sauc Džons Havards. Uh, rezolūcijā ir atsauce uz izstāšanās līgumu, ka tas ir līdzsvarots dokuments, bet tas nav līdzsvarots. Ja tas tāds būtu, tad mums nevajadzētu pieņemt grozījumus kas eh, šodien tika pieņemti. Realitāte ir tāda, ka Eiropas Savienības pilsoņiem ir jābaidās, jo sistēma apvienotajā karalistē ir institucionāli rasistiska un institucionāli ksenofoba. Jebkurš, kuram jebkad ir nācies saskārties ar eh, administratīvajiem procesiem šai sakarībā zinās, tā ir kļūda beigta brīvu pārvietošanos. Uh, Tas ir uh, tiesību mazinājums uh, individiem kopš 1699. Uh, gada. Brītu pilsoņi, kas ir migrējuši uz Eiropas kontinentu, lai tur dzīvotu, strādātu un izdarījuši lēmumus, viņu situāciju šis režīms fundamentāli maina, un tas ir mazākuma pilsoņu atbalstīts viedoklis. Šos eh, jautājumus vajadzēja atrisināt pirms izstāšanās līguma. Es nedomāju, ka atrisinājums radīsies tā, ka mm, neatbalstīšu šo izstāšanās līgumu. Paldies, un tagad Džeina Brosī. Lūdzu. Yes, yes it is now. You're on. Thank you. Paldies, priekšsādātāji! Es balsoju par šo rezolūciju, par 3,2 Eiropas Savienības pilsoņiem, kas dzīvo uh, Eiropas uh, apvienotā karalistē, un par 1,2 miljoniem apvienotās karalistes pilsoņu, kas dzīvo Eiropas Savienības valstīs. Pagājušā gadā apvienotās karalistes ārlietu ministrija uh, paziņoja, ka cilvēkiem ir jāformalizē savs status līdz 21. gada jūnijam, un ja tas nenotiks, tad viņus iespējams var deportēt. Tas ir radījis lielu satraukumu Rezolūcijā tiek uzstrāvērts, ka Eiropieši, kas dzīvo apvienotajā karalistē, eh, viņiem ir nepieciešama atļauja. Ja šāds fizisks eh, dokuments viņiem nebūs, eh, tad tādā gadījumā šie cilvēki nākotnē var tikt pakļauti diskriminācijai. Eiropas parlamenta lēmums par to, vai atbalstīt izstāšanās līgumu, būs atgalnīgs no garantijām no apvienotās karalistas puses par pilsoņu tiesībām. Un visbeidzot, es balsoju par šo rezolūciju jo tā arī aicina 27 um, Eiropas Savienības valstis pieņemt pasākums, kas nodrošina juridisku noteiktību un skaidrību apvienotās karalistas pilsoņiem Eiropas Savienībā. Paldies! Barbara Gibsona, Riņu grupa. Paldies! Esmu pārliecināta, absolūti pārliecināta, ka lēmums aiziet no Eiropas Savienības ir milzu kļūda. Taču, ja mums jāaiziet, tad ir absolūti nepieciešams nodrošināt Eiropas pilsoņu tiesības gan tiem, kas dzīvo li Lielbritānijā, gan Lielbritānijas pilsoņiem citās valstīs. Šī rezolūcija un lielais atbalsts tai parlamentā ir skaidrs vēstījums Britu valdībai, ka pašreizējā pieeja nav pietiekama laba. Neko mēs negūsim, attiecoties pret cilvēkiem, kā maiņas monētām. Man sāp sirds par mūsu valsti, kas aizies no Eiropas Savienības, taču balsoju par rezolūciju, kas nodrošinās pilsoņu tiesības šai procesā. Paldies! Palčaka kungs, neatvainojiet Foks kundz. Es balsoju pret, jo lai gan esmu kopš referenduma runājusi par to, ka tie cilvēki, kas dzīvo Lielbritānijā, ir jānodrošina ar tiesībām un kritizēt Toriju valdību par to. Šī rezolūcija kritizē valdību par nepareizām lietām, par procesu. Šis ir deklaratīvs process, un tas ir smieklīgs tas neļauj suverēnai valdībai rīkoties savā valstī. Es arī domāju, ka šī rezolūcija ir politizēta, iekļaujot tur to, ka tiks zaudēta pārvietošanās brīvība Lielbritānijā. Tas ir faktiski pret to, kāpēc cilvēki balsoja par izstāšanos. Pārvietošanās brīvība nav jautājums par nepatiku vai ierobežotību, jeb ksenofobiju. Tā ir baiļu celšana, tā, tā ir patiesībā runa par suverenitāti un robežu kontroli, un kam ir tiesības un pienākums nosargāt šīs robežas. Daudzi cilvēki, kas ir kļuvuši par mūsu pilsoņiem, protams, būs mūsu draugi un sabiedrotie. Paldies! Polčak kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Man ir žēl redzēt, kā Briti aiziet no mūsu kopienas. Mēs būtu stiprāki. Iespējams, ka dažām valstīm, piemēram, Krievijai un citām lielu valstīm, tas patīk. Taču no otras puses ir izstāšanās līgums, un tas ir labi ir vienošanās, kas ir sabalansēta un taisnīga. Pārējais periodā pilsoņa tiesības tiks nodrošināts, kas attiecās uz nākotni. Vienošanās prasa apņemšanos nodrošināt taisnīgu un sabalansētu risinājumu. Tā, protams, ir tikai deklarācija un mums ir jādomā par Eiropas Savienības pilsoņu tiesībām Britu salās, ko mēs neredzam šajā vienošanās rakstā. Mēs runājam arī par skotiem, ziemeļīriem un citiem, taču ir labi, ka ir vienošanās, tāpēc atbalstīto. Paldies! Andersons kundze. Pirms 31. janvāra, kad mani izmetīs no Eiropas Savienības pret Ziemeļu Lielbritānijas pilsoņu vēlmi, gribētu pateikties parlamentāriešiem, kas atbalstīja šo rezolūciju, un par to, ka jūs esat atbalstījuši gan labās piekdienas līgumu, gan daudz ko citu. Īru pilsoņu tiesības Ziemeļīrijā, iespēju tur iebraukt un izmantot mūsu tiesības, uzturēties, kur mēs vēlamies. Britu valdība mēģina mainīt mūsu emigrācijas likumus. Pilsoņi, kas ir dzimuši ziemeļos, nespēs vairs izmantot Eiropas Savienības tiesības. Taču Briti protams, atbilst viltīgai un nodevīgai Lielbritānijas epitetam. Man pēdējais brīdinājums mūsu pilsoņiem - saprotiet, viltīgā Albiona ir tāda pati. Tā ir nekad nevar ticēt, tā nekad netur vārdu. Ķīna būs tā, kas valdīs pār jūrām. Paldies! Brudžinska kunga nav. Miks Wallace. Skaidrs, ka Eiropas Savienības 3 miljonu pilsoņu intereses Lielbritānijā un 1 miljonu britu pilsoņu intereses Eiropā ir jānostiprina. Tāpēc mēs varam atbalstīt šo redu rezolūciju. Jānotur arī labās piekdienas rezultātu labā ietekme. Eiropas Savienības griesti tēriņiem ir lielā mērā apdraudējusi dažādu pilsoņu tiesības uz labām darba vietām, godīgu, taisnīgu samaksu un daudz ko citu. Uh, īrijā, pat ja mums būtu valdība, kas būtu gatava nodarboties ar mājokļu problēmu, fiskālie noteikumi to ierobežot. Mūsu ceļi un infrastruktūra faktiski ir izmaksājis 20 reizes vairāk nekā, ja to būtu darījusi tikai valdība par nodokļu maksātāju naudu. Dalī. Paldies! Man trūks mūsu kolēģi no Šinfeina un arī Brexita kolēģu Es domāju, ka parlaments būs sliktāka vieta bez viņiem, taču atbalstīšu šo rezolūciju vienkārši, lai aizsargātu pilsoņu tiesības, kas ir ierakstīts labās piekdienas līgumā. Boris Džonsons, protams, svin asamblējas darbu, kas tagad ir atsācies. Es gribētu teikt, Labās piekdienas līgums strādā, tas nozīmē, ka visi pilsoņi Ziemeļa Eiropā var identificēties kā īru vai britu vai abu valstu pilsoņiem pēc savām vēlmēm. Tā tas ir noteikts šai līgumā. Īri, kas dzīvo Ziemeļīrijā, nevar tikt Uh, viņiem nevar tikt uzspiesta britu pilsonība. Paldies, Kjunčuks! Paldies! Pāris nedēļas pirms Brexita mums ir jādomā par to, kas notiks. Tā kā ir neskaidrība par šo 3 miljonu Eiropas pilsoņu interesu aizstāvību, daudzi jautājumi nav skaidri kas notiks ar Lielbritānijas pilsoņiem 27 valstīs pēc izstāšanās. Eiropas Savienības pilsoņiem steidzamā kārtā bija jānodrošina sev tiesības palikt Lielbritānijā pēc pārejas perioda. Lielbritānijas valdība nedrīkst radīt situāciju, kur pilsoņiem draud deportācija. Tas ir ļoti neproduktīvi un rada tikai lielu trauksmi. Džonsonam ir jāveido pozitīvas attiecības līdz gada beigām, izveidojot līgumu ar Eiropas Savienību par ekonomiskiem jautājumiem, kā arī brīvu pārvietošanos starp Lielbritāniju un Eiropas Savienību, tāpat par tālāku sadarbību. Lopes Aligāra. Paldies! Pēc daudziem gadiem, smagām sarunām, mums ir parlamenta balsojums par pilsoņu tiesību aizsardzību. Ļoti žēl, mums pietrūks britu draugu, taču mums nepietrūks nacionālo populistu, kas demonstrē pārākumu un kas izraisīja šo Brexitu. Ir jābūt abpusējībai. Tie briti, kas dzīvo Eiropā, protams, būs tādos apstākļos, kādā būs uh, Eiropas pilsoņi Lielbritānijā. Briti, kas paliek Kanārijas salās, pret viņiem jātiecās tāpat kā pret tiem, kas no Spānijas dzīvo Londonā. Ir jāuzsver, ka vēl daudz kas ir jādara, lai nodrošinātu neskaidrās lietas, proti Lielbritānijas nostāju pārvietošanās jautājumā, policijas un drošības spēku sadarbībā, kas aizsargā gan Britu, gan Eiropas pilsoņus. Paldies! Hanan kungs! Šī diskusija notiek paralēlā visumā, kam nav nekāda sakara ar realitātu. Biju reāls teātris, mejas darbības kritiķis. Sistēma tagad strādā un strādā daudz labāk nekā divpusējās sistēmas starp dalību valstīm. Pilsēņiem nekādas status, jeb tiesības netiek atņemts, rodas jauni mīti. Man arī mani vēlētāji pie manis ir griezušies ar šādām domām, un tas tiek darīts speciāli, lai satrauktu mūsu draugus Eiropas Savienības valstīs. Realitāte kad es dzirdu mūsu liberālu demokrātus prasot fiziskas uz pastāvēšanas formas, nekas tāds nav reāli pastāvējis. Es brīnos, kādi ir motīvi šīm baumām. Paldies! Mārtiņš Horvots. Es balsoju par. Šeit ir atklāts pausta kritika par to, kā ir izveidota šī sistēma ārvalstu pilsoņiem Lielbritānijā. Un tas skar daudz draugus un kolēģis. Var teikt, Ferhofštatam paldies, viņš ir ieguvis daudz draugus Lielbritānijā. Tā ir skaitā daudz, no daudzu britu puses Eiropas Savienības valstīs. Rezolūcija prasa, ka tie pilsoņi, kas negrib zaudēt savas tiesības, uh, Tas nozīmē individuālā pilsonība, ko es atbalstītu. Ārvalstnieku tiesību paturēšanai ir labs piemērs Lielbritānija. Īru pilsoņiem Ziemeļīrijā ir pilsonības tiesības visā Lielbritānijā. Tas pats attiecās uz Kipru un Maltu. To var izdarīt un šāda tiesību atņemšana Eiropas pilsoņiem nav pieļaujama. Nākamais runātājs ir šīs pošpisils. Paldies, priekšādātāji! Es atbalstīju šīs dienas rezolūciju. Uzskatu, ka šis balsojums bija ļoti svarīgs signāls. Proti signāls par to, ka pēc Brexita uh, Eiropas Savienības pilsoņu tiesības apvienotajā karalistē mums paliks tikpat nozīmīgas. Tad, kad mēs sāksim iedzināties vienošanās detaļās, mums vajadzēs runāt par to, ka um, tiesību aizsardzība, jo īpaši Eiropas Savienības pilsoņu tiesību aizsardzība Eiropas uh, apvienotajā karalistē mums ir ļoti nozīmīga. Uh, Esmu no Čehijas. Mums ir 35 tūkstoši čehu pilsoņu, kas dzīvo apvienotajā karalistē pašlaik. Mums ir svarīgi panākt tādu vienošanos, kas eh, pilnībā aizsargātu viņu tiesības, tā lai viņi varētu dzīvot cilvēkcieņai atbilstoši šajā valstī. Lielas paldies tagad pateni kungs eh, vienu minūti. Es balsoju pret šo rezolūciju par izstāšanās nolīgumu divu iemeslu dēļ. Pirmais, eh, tā bija liekulīga rīcība no apvienotās karalistas puses, ņemot vērā uz eh, procesiem, ko tā ir ieviesusi, lai mm, lēpni uzņemtu mūsu draugus, kas vēlas apņemties apvienotāja karalistē. Apvienotā karaliste ir eh, ļoti liels soli priekšā pārējām 27 valstīm. Ir jāatcerās arī par brītu tiesībām Eiropas Savienībā. Otrais iemesls ir tāds, ka Šī rezolūcija gan debatēs, gan arī savos priekšlikumos attiecībā uz eh, tiesībām brīvi pārvietoties eh, pilnībā aizmirst 2016. Eh, gada vienošanos. Apvienotāja karaliste ir svarīgi aizsargāt savas robežas, tā ir Brexita pamatnostādne. Šajā rezolūcijā šis fakts absolūti tiek ignorēts. Es uzskatu, ka šī rezolūcija ir vienkārši tāda klaja rīcība, kā sabotēt Brexita balsojumu, kas mm, notika pavisam nesen. Un, protams, ka jūs, mani kolēģi, deputāti šeit mēģināsiet darīt visu, lai Brexitu mīkstinātu. Tāpēc es balsoju pret. Paldies, nākamā runātāja Nīna Džila. Paldies, priekšādātāji. Es balsoju pār šo rezolūciju, par pilsoņu tiesību īstenošanu izstāšanās nolīgumā. Es uzskatu, ka tā ievieš skaidrību attiecībā uz to, kas notiks pāries periodā un kas notiks pēc tam. Kā jau mēs dzirdējām, ir 3,5 miljoni Eiropas Savienības pilsoņu apvienotajā karalistā. Katram no viņiem ir savs individuāls stāsts un situācija, bet viņiem visiem kopīgs ir tas, ka viņi vēlas nodrošināt eh, drošu nākotni sev un savām ģimenēm. Apvienotās karalistes valdība ir darījusi visu, kas ir tās spēkos, lai situāciju sarežģītu. Netiek nodrošināta sistēma, kas piešķirtu šīm personām garantijas kas nodrošinātu fiziskus dokumentus, kas ļautu viņiem pierādīt savas tiesības. Manā vēlēšana apgabalā Vesmidlendā tas rada ļoti lielas bažas. Man ir arī daudzas konkrētas lietas, kas pierāda eh, šīs eh, briesmīgās situācijas, kādas ir nācies piedzīvot Eiropas Savienības pilsoņiem. Mēs aizmirstam, ka um, šie iebraucēji um, ļoti daudz nodrošina apvienotās karalistes kasē, daudz vairāk nekā vidusmēra brits. Tāpat arī ir jāatcerās par 1,2 miljoniem britu pilsoņu, kas dzīvo Eiropas Savienībā. Uh, Es ceru, ka tie, kas atrodas šajā situācijā, tātad uh, leiboristi, cīnīsies par, uh, par šo cilvēku tiesībām. Lielas paldies, godāmie kolēģi! Mums vēl ir atlicis laiks nodrošināt balsu skaidrojumu vienam ziņojumam. Diemžēl, ja ir runa par Eiropas nākotni, tad par to mēs varēsim runāt tikai rītdien, pēc rītdienas balsojuma. Visi, kas vēlas skaidrot balsis par šo ziņojumu, ir laipni lūgti to darīt uh, rītdien. Bet, protams, ja jūs nevēlaties runāt, jūs varat iesniegt savu balsu skaidrojumu rakstveidā. Tātad tie, kas vēlējās izteikties par Eiropas nākotni, uh, Vēlreiz atkārtoju, ka šodien mums tam neatliks laika. Mēs varēsim izskaidrot balsis tikai par ikgadējo ziņojumu eh, Cilvēktiesības un demokrātija pasaulē 2018. gads. Pirmais runātājs par šo ziņojumu ir Omarģī kungs. Eh, Priekšādātājas kundze, liels paldies! Mums vajadzētu izjaukt šo struktūru pasaulē, kas noved pie cilvēktiesību pārkāpumiem. Mēs esam konstatējuši, ka neoliberālie politiķi nevar vērsties pret autoritārām politikām un dažāda veida vārdarbības formām, kas tiek piemērotas, lai paliktu pie varas. Neoliberālisms un autoritārisms iet roku rokā. Tā tas notiek visur pasaulē, un tā tas notiek arī Francijā, kur mēs redzam, kā pašreizējā vara vārdarbīgi apspiež sociālo kustību. Mēs redzam arī pat uh, tādā pavisam apdulinošā veidā, kā vara uh, vēršas pret visu, kas varētu kaut minimāli apdraudēt viņu neoliberālos projektus. Eh, pašlaik Francijā mm, mierīgi demonstranti mierīgi var aiziet bojā. Policijas vardarbība tikai pieaug. Tas tiek darīts, lai uzturētu šo kārtību, lai turpinātu izmantot dažādus kara ieročus, kas ir aizliegti citās Eiropas valstīs. Arī arotbiedrību pārstāvji, žurnālisti eh, Francijā sāka baidīties. Mēs redzam, ka, diemžēl, pamatiesību harta netiek ievērota. Tas viss, protams, ir uztraucoši. Mēs eh, iestāmies par principiem, mēs vēlamies, lai šīs tiesības tiktu nodrošinātas. Pašlaik Francija ievieš režīmu, kas runā pret to. Lielas paldies! Lūdzu, pieturoties pie jums atvēlētā uzstāšanās laika. Šoidravas kundze. Paldies, priekšādātāji! Eiropas Savienība ir un tai vajadzētu arī palikt cilvēku tiesību aizstāvē visā pasaulē uzņēmējdarbības eh, interesēm ir eh, jāiet roku rokā ar cilvēktiesībām. Nedrīkstētu būt tā, ka cilvēktiesības tiek upurētas uzņēmējdarbības vārdā. Mums vajadzētu par to atcerēties sniedzot attīstības palīdzību, mums vajadzētu atbalstīt tās valdības, kas iestājas par cilvēktiesībām. Es esmu patiešām vīlusies, ka grozījumi, kas attiecas uz kristiešu situāciju, diemžēl netika pieņemti. Te ir runa par kristiešiem, kas ļoti bieži tiek pakļauti diskriminācijai un vardarbībai. Viņiem nav nekādu iespēju cīnīties par savām tiesībām, un mēs šeit um, neaicinām to darīt. Es uh, gribētu zināt, kāpēc Eiropas Savienība šādā veidā rīkojas. Tieši šī mesla dēļ es beigās nobalsēju pret šo rezolūciju. Iepriekšējais runātājs nebija zālē, arī Polčik kungs ir izgājis, tāpēc tagad varam dot vārdu Deilī kundzei. Um, Paldies! Cilvēktiesībām vajadzētu būt universālām un nedalāmām. Tās nedrīkstētu izmantot kā instrumentu, bet tieši tas notiek Eiropas Savienībā. Mēs instrumentalizējam cilvēktiesības, lai veicinātu ārpolitikas jautājumus, lai vērstos pret tām valstīm, kas mums nepatīk, vai pareizāk sakot, valstīm, kas nepatīk ASV. Un tas arī notika, ņemot vērā ģenerāļa Sulēmānī nogalināšanu, tāpat arī um, citās situācijās. Mēs redzam, ka Eiropas Savienībā vienkārši klusē šis absolūtais klusums. Uh, man likās apkaunojošs. Vai tiešām mēs uzdrošinamies runāt par cilvēktiesībām kaut kur citur? Šie cilvēki tika vienkārši nogalināti suverēnā teritorijā, civilā lidostā, kurā es arī esmu bijusi. Ko mēs teiktu, ja eh, ASV um, ģenerālis tiktu nogalināts uh, viņu valstī? Uh, Oh, ja to izdarītu Krievi. Mēs noteikti būtu ārkārtīgi sašutuši. Jā, mēs varam runāt, mēs varam teikt, ka mēs šeit nosodām cilvēkus, kas mums nepatīk, bet mēs neko nedarām, lai iestātos par cilvēktiesībām mūsu pašu valstīs. Franču kolēģis jau norādīja, kas notiek Francijā, cik vardarbīgi policija vēršas pret mani, manifestantiem. Tāpat arī mēs redzam, ka katalāņu politiķi sēž cietumā. Tas ir absolūti apkaunojoši, un tieši tāpēc es balsoju pret. Tātjana Ždānoka tagad izteiksies viena minūte lūdzu. Jā, paldies priekšādātāji. Es arī neatbalstu to, ka Eiropas Savienība visu laiku mēģina mācīt citus, kā vajadzētu rīkoties cilvēktiesību jautājumos. Mēs eh, drīkstātu mācīt tikai tad, ja mēs paši būtu eh, čempioni cilvēktiesību jomā un uh, visu laiku iestādos par to aizstāvjiem. Neskatoties uz neko, es tomēr balsoju par šo rezolūciju tikai viena punkta dēļ. Šis punkts man šķita ļoti būtisks, jo tur tika uh, runāts par bezvalstnieku situāciju, ka to vajadzētu atrisināt līdz 2024. gadam. Un tas attiecas ne tikai uz citām valstīm, bet arī uz Eiropas Savienības valstīm. Manā valstī, Latvijā, tā ir milzīga problēma. Katrs desmitais Latvijas iedzīvotājs ir bezvalstnieks. Viņam nav nekādu tiesību, nav tiesību balsot arī pašvaldību vēlēšanās. Mēs iestājāmies eh, par šiem cilvēkiem, kas būs gan eh, apvienotāja karalistē, gan arī Eiropas Savienībā. Šie eh, cilvēki ir pasludināti par bezvalstniekiem tikai viņu izcelsmes dēļ, mm, neskatoties uz to, ka viņi ir dzīvojuši šajā valstī. Uh, Tā tad netiek pieminēts, ka viņi tiek diskriminēti izcelsmes dēļ, un tas ir apkaunojoši. Nākamais runātājs - Jēžīs Pospišels. Viņš ir arī pēdējais runātājs, kas izteiksies par šo ziņojumu. Un tad mums būs um, divi īsi ziņojumi, un pēc tam vēlreiz atkārtoju, ka par Eiropas nākotni mēs runāsim rīt. Paldies, priekšādātāji! Es atbalstīju šo ziņojumu. Es uzskatu, ka cilvēktiesību jautājumi ir ārkārtīgi svarīgi Eiropas Savienībā, un tāpēc ir labi, ka mēs nepētītu, kas notiek ar cilvēktiesībām tikai mūsu pašu teritorijā, bet arī visā pasaulē. Man ir tikai viens komentārs. Es gribētu, lai šīs labās idejas nepaliktu tikai uz papīra. Būtu ļoti vēlams, lai Eiropas komisija šīs idejas pārvērstu darbos. Mums vajadzētu nodrošināt, lai tajās valstīs, kurās mēs sniedzam kādu ekonomisku palīdzību, tiktu ievērotas cilvēktiesības. Ja mēs eh, turpināsim atbalstīt valstis, kas klāji ignorē cilvēktiesības, tad šīs idejas tā arī paliks uz papīra. Lielas paldies. Tagad eh, ikgadējs ziņojums par kopējās eh, ārpolitikas ieviešanu. Mums ir trīs runātāji par šo ziņojumu. Pirmā runātāja būs Mihēla Šoidrova ETP vārdā. Viņai ir viena minūte. Děkuji za udělení slova, paní. Paldies, uh, priekšsādātāji. Es atbalstīju šo ziņojumu. Uzskatu, ka ir gluži pareizi, ka Eiropas Savienība veido savu uh, ārpolitiku un drošības, uh, drošības politiku uz vienpusējiem pamatiem attiecībās ar NATO. Eh, tas, eh, protams, ir mūsu galvenais eh, drošības garants, un tas tā arī būs nākotnē. Man ir zināmas bažas par Eiropas parlamenta lomu kas ir uzskatīts, uzskatāms par trešo pīlāru šajā politikā, un es domāju, ka mums vajadzētu sekot dalībvalstu un padomas vadošajai lomai. Jebkurā gadījumā ir labi, ka Eiropas parlaments ir pieņēmis šo pozīciju par aizsardzības politiku. Paldies! Paldies! Un tagad Vrečonaus kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies par iespēju Eh, paskaidrot manu attieksmi pret ziņojumu, ko nevarēju atbalstīt. No vienas puses, eh, ziņojums ļoti daļrunīgi apraksta izaicinājumus un draudus, eh, ar kādiem saskaras Eiropas Savienība. Uh, un tāpēc esot nepieciešama noteikta attieksme, stingra attieksme pret uh, Krieviju, kas veids kiberuzbrukumus. Ar spriedzes pieaugumu tuvējos austrumos es gribētu brīdināt pret uh, uh šīs robežas pārkāpšanu starp uh, labo un slikto. Kāds, kas cenšas uh, uh, iznīcināt valstis, citi atkal vienkārši grib izdzīvot un dzīvot. Te es domāju, ka Eiropas Savienībai vajadzētu mainīt savu politiku. Irānas vadība tiek identificēta kā vienaidnieks, Izraēlas valdība kā draugi. Nu, katrā ziņā jāpārdomā par šo attieksmi. Paldies! Reilkungs pēdējais runātājs jums viena minūte. Pūkstens jau ir 14. Eh, Kolēģi, es balsoju pret eh, šo ziņojumu, eh, tāpēc, ka es, um, es esmu pret Balkānu valstu pievienošanos Eiropas Savienībai. Biju jau pret Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos. Un, šo um, tiesības pārvietošanos piemērošanu. Uh, Mēs redzam, ka tas ir palielinājis noziedzību, prostitūciju, uh, nelegālo darbu. Tas izraisa ārkārtīgi lielas sociālas izmaksas, jo īpaši tajos reģionos, kas jau tagad ir bankrotā. Un to nesaku es, to saka arī uh, eh, SPD um, ehm, mēri pilsētās. Es uzskatu, ka mums vajadzētu vērsties pret šādiem fenomeniem. Paldies! Līdz ar to mēs eh, noslēdzam eh, deputātu izteikumus un tagad eh, pārtraucam sēdi līdz pulksten trījiem, kad sēdi atkal atsāksim. Paldies visiem un lai jauka pēcpusdiena!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

Vēlos arī norādīt, ka visi apstiprinātie teksti ir pieejami. Vai kādam ir kādi komentāri par protokolu? Šķiet, ka nē. Tad uzskatīsim, ka protokols ir apstiprināts. Ja esityslistalla varsinaisena asiana ensi... Mūsu darba kārtībā pirmais punkts šodien ir debates par aktuāliem jautājumiem - Eiropas vēstures sagrozīšana un otrā pasaules kara atcerēšanās. Es eh, vēlos norādīt, ka šajās diskusijās mēs nepiešķirsim eh, papildu stāšanās laiku un netiek pieļaut arī zilās kartes jautājumi. Vēlētos kā pirmajam dot vārdu Manfredam Bēberam, kurš izteica priekšlikumu runāt par šiem jautājumiem. Šīs eh, debates, dāmas un kungi, nav par vēsturi. Tās ir par mūsu nākotni, Ja mēs aizmirsīsim vēsturiskus faktus, mēs ignorēsim nākotni. Vairāk nekā 14 miljoni bojā gājušo. Šajā karā mums liekas saprast, ka mēs nedrīkstam kaut ko tādu atkārtot. Mums ir jāatcerās, ka šis karš ir vislielākais noziegums pasaules vēsturē. Nacistiskā Vācija uzsāka šo karu un pieļāvā um, noziegums pret cilvēci. Mums ir jāuzņemas atbildība par to. Mums ir arī jāsaprot, ka ikvienam Eiropā un arī ārpus Eiropas ir pienākums mm, nemainīt vēsturi. Mums ir jāvēršas pret Putina mēģinājumiem pārrakstīt vēsturi. Padomju Savienībai uzbruka nacistiskā Vācija, un Krievija ārkārtīgi cieta otrā pasaules kara laikā, bet arī ir tikpat skaidri, ka Hitlera un Staļina pakts bija vienošanās starp diviem vēlniem, starp diviem briesmīgiem diktatoriem. Hitlera un Staļina pakts uzsāka um, ļoti lielas mokas vairākās Eiropas valstīs uh, - Polijā, Somijā, Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Tas arī nozīmē, ka miljoniem Eiropas pilsoņu dažādās uh, Eiropas uh, valstīs um, cieta gadiem ilgas ciešanas, diktatūru un apspiešanu. Šis pakts bija pakts pret tiesībām, brīvību un demokrātiju. Vairāk nekā 80 gadus pēc šīs vienošanās mēs, Eiropas parlaments, skaidri sakām, nepieļausim to nekad. Mums ir jāiestājās par brīvību, demokrātiju un tiesībām eh, centrālajā un austrum Eiropā. Mēs visi kā viens iestājāmies par solidaritāti Eiropā. Mēs atceramies vēsturi, lai nosargātu mūsu kopējo nākotni. Paldies! Kītos, Erustija Vēber. Jā, sit... Lielas paldies, Vēber kungām. Tagad dosim vārdu padomis pārstāvēji Nikolenai Vienkai. Paldies, eh, priekšādātāji, godāmie deputāti. Liels paldies par šo iespēju izteikties par tik svarīgu jautājumu. Es esmu dzirdējusi un arī saprotu Vēbra kungā paustās pašas, un es arī eh, saprotu uh, Eh, kā ir reaģējušas polijas varas iestādes. Es vēlētos izmantot šo iespēju, lai paustu līdzjūtību visiem otrā pasaules kara cietušajiem. Mums ir jāatcerās Eiropas pagātni, mēs vēlamies veidot tās nākotni. Šīs dienas diskusijas ir par to, kā Eiropa varētu mācīties no vēstures